Uh, ja kolēģi. Godātie kolēģi, sāks ķersimies pie darba, sastais darba kārtības punkts. Nodevas par smagajām automašīnām par attiecīgu infrastruktūru lietošanu un konkrēti noteikumi saistībā ar automašīnu aplikšanu ar nodokļiem. Referents ir Markus Fērbers. Šobrīd mums jāizskata grozījumi jāapspriež grozījumi. Tas ir sagatavots atzinums par Trānu komitejas ziņojumu. Došu vārdu referentam lūdzu. Dank, Paldies priekšādātāji, godātie kolēģi. Centīšos izteikties īsi, tā lai mēs tūlīt varam ķerties arī pie balsošanas. Komisijas priekšlikums par eiro vinieti sastāv no divām daļām. Pirmām kārtām turpinās par pašas viņetes sistēmu ieviešanu un pakāpenisku nodokļu samazināšanu emisijām. Priecājos par grozījumiem, ar ēnu referentiem esam vienojušies, ka arī koncentrēsimies šeit uz nodokļu jautājumu, un viņa šo sistēmai pašai faktiski nepieskarsimies, jo tas pārsvarā rekonu komitejas kompetencē. Es, protams, ilgtermiņā esmu darbojies arī transporta komitejā vairāk kā 24 um, gadus. Man, protams, labprāt būtu gribējies kaut ko par to visu arī teikt, bet es domāju, ir tikai loģiski, ka mēs pieķeramies mūsu kompetencei, ekonu kompetencei, respektīvi nodokļiem. Un tāpēc savā ziņojumā tieši uz to esmu arī koncentrējies un ierosinājis šos. Mm, Mm, ne, neīstenot šo nodevu samazināšanu tā, kā to ierosina komisija. Manuprāt, ļoti birokrātiski ir viņa ierosinātā procedūra. Un tikai pirmajā brīdī liekas vienkāršāk. Esmu ierosinājis vairākiem posmiem tur pārne, pārlekt pāri Un noteikti, ka šī nodeva smagajām automašīnām pēc pieciem gadiem pēc šī likuma um, stāšanās spēkā tiek samazināta līdz nulai. Iesniegt daudz grozījumu par tiem paldies. Tie gan attiec ne tikai uz nodokļu aspektiem, bet arī runā par visu dažādo elementu spektru, kas šeit tiek minēts, kas faktiski lielā mērā piekrīt Trankomitējai, nevis mums. Un šī iemesla pēc es esmu ierosinājis. Uh, kompromisa grozījumos šos e, grozījumus vērā neņemt, jo tā ir tran kompetence, kā jau minēju, un mūs neustvers nopietni, ja mēs par to izteiksimies. Esmu nācis klē ar kompromisa grozījumu priekšlikumu, kur um, runāja par to, ka mēs varētu šīs piecus atsevišķos posmus, no, vai nu, ka mēs varētu no tiem atteikties. Un un izteikties attiecīgi neitrāli pret pārējo Eirovinietas eh, īstenošanas pasākumu. Lūk, manuprāt, tāds izsvērts kompromiss. Un tur koncentrējamies uz to, ko mēs kā ekonu komiteja darām. Un ceru, ka kolēģi varēs šo kompromisu grozījumu atbalstīt. Paldies jau iepriekš. Thank you. Uh... Lielas paldies. Pervanšu Beres. Um... Merci. S'il y a eu un Paldies. Es pati biju daļa no, piedalījos diskusijās, kur spriedām par šo kompromisu. Nu, pamat problēma, ar ko sastopamies šai jomā, ir tā, ka tā sistēma, kuras prievo komisija ierosina izbeigt, un tāpēc ir šī sistēmas izbeigšana pa etapiem piecu gadu laikā, faktiski mm, balstās uz mm, faktu, ka sistēma ir vienāda visās dalībvalstīs, bet tā nav. Vienās valstīs ir maksas autoceļi, citur nav. Un tad ir, protams, arī kaut kādas tādas vēl valstis, kurā grasās šādu sistēmu ieviest, šādas nodevas ieviest. Tāpēc ir vajadzīga zinām elastība, kas ļautu dalību valstīm organizēt šo phasing in jeb phasing out, jeb sistēmas tātad atteikšanos, pakāpeniski atteikšanos no sistēmas organizēt atbilstīgi savai um, sistēmai. Bet esam šeit pievienojuši divus svarīgus elementus. Pirmām kārtām pārejas, um, pienākums pāriet uz, pār, uz um, alternatīvu reži, režīmu Un tas attiec arī uz šo tempu, kādā tiek samazinātas nodevas, tam jābūt pielāgotam alternatīvo sistēmu ieviešanas tempam. Nu, lūk. Turklāt mūsu gru grupa balsos par 22. grozījumu. Molīs kaut kā to sagatavoja, manuprāt, tas ir ļoti labs grozījums par jautājumu, kas varbūt arī diezgan brīvi izturas ar budžeta jautājumiem šai kontekstā. Nu, un tur mēs runājam attiecīgi par turpmāku izmantošanu attiecībā uz dīzeļa automašīnām. Vai kāds vēlas izteikties EKR grupas vārdā? Premosas kungs. Pavisam īsi priekšādātāji jums jāpāriet pie balsošanas. Mēs atbalstam vispārējo domu, ka ir jāpāriet no igadējās nodevas par smago automašīnu uz maksas ceļu sistēmu. Tas ekonomiski būtu efektīvāk, liederīgāk un arī energoefektīvāk. Tomēr nepiekrītam kompromisam. jo te būs zaudējumi, un mēs nesaprotam īsti, kas tad šos zaudējumus seks. Mollis Kotkeito. Mollis Kotkeito, lūdzu. Paldies priekšādātāji. Mūsu nostāja attiecībā ar šiem jautājumiem ir visai labi zinām, bet ļaujiet man to vēl īsi izklāstīt. Mēs uzskatām, ka mēs neatbalstam šo ziņojumu, komisijas nostāju un neatbalstam šo priekšlikumu. Mēs nedomājam, ka būtu konstruktīvi atteikties no ikgadējas nodevas smagajām automašīnām Mūsuprāt, smagās automašīnas nebūtu jāizmanto eh, tā, ka tās, eh, ka ka tām būtu vienkārši parasta infrastruktūras lietošanas eh, nodevu saistība, drīzāk vajadzētu šo papildus maksu. Tā kā ceļu maksa ir tieši saistīta ar nu, veikto distanci, tad tādā gadījumā te varētu būt pretruns ar mobilitātes pakotni. Tāpat laikā mēs nedomājam, ka tas būtu e, savstarpēji izslēdzoši, piemēram, ar nodokļiem, kas tiek noteikti automašīnas izmantošanas ciklā. Mēs vēlamies, lai būtu ilgspējīgāks ietvers, kur šie jautājumi tiktu harmonizēti. Tas tiktu domāts arī par automašīnas ūdens izmantošanas cikla ietekmi uz ekonomiku, sociālajiem aspektiem, vidas aizsardzību, um, automašīnas apjo, um, izmēru un tāpat arī iedomā par cita veida motivācijām, piemēram, uzņēmumu automašīnu izmantošanu privātām vajadzībām. Esam iesnieguši grozījumus, kas grozītu šos pielikumus un līdz 2024. gadam uh, nesamazinātu šo nodevu līdz nulē, kā to ierosina referents. Paloma Lopes Barmeha, lūdzu. No opinion. INF. No INF kāds vēlas izteikties? Floor back to rapporteur. Nu tad referendam vēl vārds. Jā, paldies priecājos, ka pašos pamatos tomēr esam vienas prātas, nu, ar pāris citiem viedokļiem gan. Bet es ceru, ka nestoties uz to kopumā varēsim vienosies par labu nostāju atzinumu, tā lai Tranu komiteja šo atzinumu varētu ņemt vērā, strādājot pie ziņojuma. Es varētu daudz un tikti runāt par viniešu sistēmu. Es pats nāku no valsts, kas uh, eh, grācās tādu ieviest, tāpat arī parlaments ir sagatavojis rezolūciju šai sakarā par eiro vinieti. Uh, Tur var par to varēs izteikties, nu tāds ir komisijas priekšlikums, bet man joprojām liekas, ka mums šeit, šai komitejā vajadzētu pievērsties nodokļu jautājumiem, jo tās ir mūsu kompetencē. Paldies. Thank you. There was a... Lielas paldies. Te gan bija diskusija par to, vai viens otrs grozījums vispār ir pieļaujams, ir atbilstīgs noteikumiem. Par to te bija šīs uh, sarunas, manas atvainojos. Tālāk pāriem pie balsošanas. Pārbaudīsim tātad šī grozu, grozījuma atbilstību. Priekšādātājs runā ar sekretāri. So as, as we have checking one uh, Mēs turpinām pārbaudīt vienu juridisku raksturu jautājumu attiecībā uz pirmo ziņojumu, un tāpēc balsojumu sāksim uzreiz par nākamo. Tad, kad šo noskaidrosim, tad pie šī ziņojuma atgriezīsimies. Tātad vispirmām kārtām izmēģinājumu balsojums. Visi sākam balsot. The vote. Un vēl joprojām varat nobalsot, kolēģi, vēl, viens, vēl vienam jānobalso. Labi, beidzam balsot. Nu, lūk. Un tagad sāksim darbu. Klausieties, nu, balsosim vispirms par Vjēgas kunga priekšlikumu. padomas lēmums par vienošanos starp ES un Norvēģijas karalisti. Tas ir personāla balsojums un sākam balsot. One EPP too many. Viens no tās partijas par daudz nobalsojas. Beidzam balsot. 49 par 1 pret 1 atturējās pieņems. Apsveicam referentu. Tālāk Molijas Skotta Skeito ziņojums par ilgspējīgu finansējumu. A kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 74. grozījums par, pret. Pārbaudīsim elektroniski 74. Beidzam balsot. Pieņemts. 75. par pret atturs norādīts. 78. par pret. Pārbaudīsim elektroniski 78. sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 78. par pret atturas noraidīts. B kompromisa grozījums ar mutisku grozījumu par pret pārbaudīsim elektroniski. Please, be quick. Jau. Lūdzu, rīkojieties strauji, gaidām vēl gaidām, bet tomēr vajadzētu. Okay, then we have to move. Uh, okay, the vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad par kompromisa grozījumu bez mutiskā grozījumu par pret atturas pieņemts. 92. par pret atturas šķiet pieņemts. Šķiet, ka redzu vairākumu, bet ja vēlaties pārbaudīt, tad darām to, darām to elektroniski. When it comes. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 93. par. Pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Es domāju, ka noraidīts. Bet. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienas balss pārā, pārsvaru. 94 par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Yeah, but it's very tight. Vote is closed. Beidzam balsot. Ne, šis gan jūs visi bijāt par. Mana kļūda atvainojiet. Pieņemts. That you... you did not trust okay, me. Ah, I should trust you more. Yes. <laughs> Compromise C in favor. C kompromis grozījums par, pret, atturas pieņemts. 106. par, pret, atturas noraidīts. D kompromis grozījums par, pret atturs pieņemts. 118. par pret atturs pieņemts. E kompromis grozījums ar mutisko grozījumu par pret atturs. Man liekas, ka norādīts tad balsosim par kompromisu grozījumu E bez mutiskā grozījuma. Jūs vēlaties pārbaudīt? Labi. Pārbaudīsim vispirms tātad ar mutisko grozījumu. Ar mutisko grozījumu. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad par kompromisu grozījumu bez mutiskā grozījuma par pret atturas pieņemts. F kompromisu grozījums par pret atturas pieņemts. G kompromisu grozījums par pret atturas pieņemts. H kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 174. grozījums ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. 175. 175. par pret atturas pieņemts. I kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts.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 Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 205. par pret atturas pieņemts. Kā kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. 209. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Baudīs. Beidzam balsot. Noraidīts. 211. Par. Pret. Šķiet noraidīts, vēlties pārbaudīt. Beidzam balsot. Nē, sākam balsot. Priekšādātais sevi labo. Danuta. La nota. so, you see, vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Divu balsu pārsvars. 205. 203. par pret atturas šķiet noraidīts. Vēlties pārbaudīt? Kompromise L. L, kom, L kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. M kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 227. par pret atturas noraidīts. 228. par pret atturas pieņemts. N kompromisa grozījums ar mutisko grozījumu Ja? So, with an oral amendment. Ar mutisko grozījumu par, pret, pārbaudīsim, sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Norādīts tālāk vien kompromiss bez mutiskā grozījuma par. Tautas partija. Tautas partija par. Pret atturas pieņemts. 241. Trīs daļās. Četrās daļās. Pirmā daļa par pret atturs pieņemts, otrā daļa par pret pārbaudīsim. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešā daļa. Which is actually part 2. Un tā ir daļa no 2.2. Un tā tad noraidīšanas gadījumā pārējiem pie 242. grozījuma. Par pret atturas pieņems. 243. par pret Šķiet pieņems, bet pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tātad nākamais atkrīt. O kompromisa grozījums. O kompromisa grozījums. Ko es teicu? A, O. Was a pronunciation mistake. Ah, kā nokļūdījos izrunājot šo O. Tātad ar mutisko grozījumu par pret. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. One EPP too many. Viens no tautas partijas par daudz. Vote is closed. Beidzam balsot noraidīts. Tad par sākotnējo O kompromisu bez mutiskā grozījuma par pret atturas pieņemts. P kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 264. par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 265. par pret atturas pieņemts. 268. par pret Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 267. par. Pret. Atturs. Noraidīts. Q kompromisa grozījums par. Pret. Atturs pieņemts. 278. par. Pret. Atturs pieņemts. 279. par. Pret Pārbaudīsim elektroniski 279. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 280. par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski arī 280. Beidzam balsot. Pieņemts ir kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts, 291. par pret atturas pieņemts, 292. par pret atturas pieņemts, 293. par pret atturas noraidīts, 294. par pret pārbaudīsim elektroniski, 294. Vote is. Beidzam balsot. Noraidīts. 295. par pret atturas. Noraidīts. 297. par pret atturas. Goja pret noraidīts. Labi, pārbaudīsim. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Tas bija 297. Nē, 296. It was 297. It was Molly Scott Kadam. Molly Scott skaito grozījums 297. I said 97. Oh. Es teicu 97. Labi. Vēlties atkārtot? 297. Sākam balsot. Huh. So there was a misunderstanding with... Šķiet tāds pārpratums starp politiskām grupām. Beidzam balsot. Noraidīts. 298. par pret atturas pieņems, 299. par pret atturas noraidīts, 300. par pret atturas pieņems Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Es kompromisu grozījums par pret atturas pieņemts. 311. par pret atturas pieņemts. 312. par pret atturas pieņemts. 314. par pret atturas pieņemts. 315. par pret atturas pieņemts noraidīts. Sākotnējais teksts 20. pants par pretaturas pieņemts. Ievilkums. Sākotnējais teksts pirmais uh, ievilkums par pretaturas pieņemts. Pirmais grozījums par pretaturas pieņemts. Otrais ievilkums par pretaturas pieņemts. Trešais ievilkums par pretaturas pieņemts. Otrais par pretaturas pieņemts. Trešais par pretaturas pieņemts. Ceturtais par pretaturas atturas noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējais teksts ievilkums numur 4 par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas. Šķiet noraidīts. Vēlties pārbaudīt? Labi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējais teksts, piektais ievākums par pret atturs šķiet pieņems. Ja vien jūs vēlaties pārbaudīt, varbūt. Sākam balsot. Sākotnējais teksts, piektais ievilkums. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais ievilkums par pret atturas pieņemts. Eh, septītais ievilkums pārpret atturas pieņemts, sestais grozījums pārpret atturas pieņemts, astotais ievilkums pārpret atturas pieņemts, devītais ievilkums pārpret atturas alder par pieņemts. Septītais grozījums pārpret pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais ievilkums sākotnējais teksts pār, pret atturas pieņemts. Astotais grozījums pār, pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais ievilkums pār, pret atturas pieņemts, 9. grozījums par, pret, atturas, pieņemts, 10. grozījums par, pret, atturas, pieņemts, 11. augums, 12. augums pār pret pieņemts, 13. pār pret atturas pieņemts, 14. ievilkums pār pret atturas pieņemts, 15. ievilkums pār pret atturas pieņemts, 11. grozījums pār pret atturas pieņemts, 16. ievilkums pār pret atturas pieņemts, 17. ievilkums pār pret atturas pieņemts, 18. ievilkums pār pret atturas pieņemts, 19. ievilkums pār pret atturas pieņemts, 12. grozījums pār pret. Pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. grozījums. Pār pret, atturas, pieņemts. 20. ievilkums par, pret, neredzu. 20. ievilkums sākotnēs teiks sākam balsot. Ļoti daudz ievilkumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar viens balss pārsvaru 21. ievilkums pār. Pret atturas pieņemts. 15. grozījums pārpret atturas pieņemts, 22. ievilkums pārpret atturas pieņemts, 23. ievilkums pārpret atturas pieņemts, 24. pārpret atturas pieņemts, 16. grozījums pārpret atturas pieņemts, 28. ievilkums pārpret atturas pieņemts, 27. pārpret atturas pieņemts, 28. pārpret atturas pieņemts, 21. grozījums pārpretā turas pieņemts, 17. grozījums pārpretā turas pieņemts, nē, atkrīt, atkrīt. 18. grozījums un 40. 41. ir identiski pārpretā turas pieņemts, 29. ievakums pārpretā turas pieņemts, 19. grozījums pār, pret. Pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 31. ievilkums pār. Pret. Pārbaudīsim. 31. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. grozījums pār. Pret. Atturas. Noraidīts. 23. pār. Pret. Atturas. Pieņemts. 25. jo pārējie atkrīt. Pār pret. Pārbaudīsim 25. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar viens balss pārsvaru. 26. atbilst, 26 pārpret atturas pieņemts, 27. Satvainojos. Šķiet, ka tas nav iespējams. Es redzu, ka balsošanas saraksti ir atšķirīgi. Sociāldemokrāti ir pār. 27 pār pret atturas pieņemts, 28 pār pret atturas pieņemts, 29 pār pret atturas pieņemts, 30 pār pret atturas noraidīts. 31 pār pret atturas noraidīts. 32 pār pret atturas pieņems 33 pār pret atturas pieņems 34 pār pret atturas norādīts 35 pār pret atturas norādīts 36 pār pret atturas norādīts. Ievilkums 33 pār pret atturas pieņemts, 34 pār pret atturas pieņemts, 37 pār pret atturas pieņemts, 38 pār pret atturas pieņemts, 39 pār pret atturas pieņemts, T kompromiss par pret atturas pieņemts. 53. grozījums pār pret pārbaudīsim 53. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 56 par, pret. Pārbaudīsim 58, sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 58 par, pret. Pārbaudīsim 58, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad uh, balsosim par visu tekstu ar grozījumiem. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. 42 pār 9 pret 3 atturējās. Lielas paldies referentam. Eh, by... Tagad balsosim par Markusa Ferbera atzinumu par um, smagiem transporta līdzekļiem. A kompromiss pār, pret atturas pieņemts. 28. grozījums pār, pret atturas noraidīts. 7. grozījums pār, pret atturas noraidīts. 8. grozījums pār, pret atturas noraidīts. 10. grozījums pār, pret atturas noraidīts. 9. grozījums pār, pret atturas noraidīts. 11. grozījums pārpret atturas noraidīts. 12. grozījums pārpret atturas noraidīts. 13. grozījums pārpret atturas noraidīts. 14. grozījums pārpret atturas noraidīts. 15. grozījums pārpret atturas noraidīts. 16. grozījums pārpret atturas noraidīts. 17. grozījums pārpret atturas noraidīts. 21. grozījums pārpret atturas noraidīts. Noraidīts 22. grozījums par pret. Pārbaudīsim 22. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar divu balsu pārsvaru. 23. grozījums pārpretā turas noraidīts. Tagad balsosim par komisijas priekšlikumu ar grozījumiem. Personāla balsojums sākam balsot. Vote, vote is closed. Beidzam balsot. Ir klīti. 36 pār, 15 pret, 3 atturējās. Šis atzinums ir pieņemts. Mums vēl ir jābalso, bet apsveicam referentu. Tagad divu minūšu pārtraukums pirms pēdējā balsojuma man vajadzētu pakonsultēties ar juridisko dienestu par diviem grozījumiem. Tas būs pavisam īsi, divu minūšu pārtraukums. Yeah. To... Tagad pāriesim pie Balca Bereses ziņojuma par Eiropas banku iestādes atrašanās vietu. Vai visi gatavi? Labi. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Ievilkumi 1A grozījumi AFCO 3, AFCO 4 blokā pārpretā turas pieņemti. 19. grozījums pārpretā turas noraidīts. Budžets 1 pārpretā turas pieņemts. Pirmais grozījums līdzreferenti pārpretā turas pieņemts. Devītais atkrīt, vai ne? Budžets divi pār pret atturas pieņemts budžets 4 pār pret atturas noraidīts, budžets 5 pār pret atturas pieņemts, otrais grozījums pār pret atturas pieņemts, trešais grozījums pār pret atturas pieņemts, A kompromiss pār pret atturas pieņemts, B kompromiss pār pret atturas pieņemts. Balsojums par komisijas priekšlikumu ar grozījumiem. Sākam balsot. Personāla balsojums, jā. Personāla balsojums. Kā vienmēr šādos gadījumos. Beidzam balsot. 53 pār 1 pret, neviens nav atturējies. Tagad balsosim par normatīvo rezolūciju. Otrais punkts, sākotnēs teksts pār, pret, atturas, pieņemts. Astotais grozījums pār, pret, atturas, pieņemts noraidīts. Sākotnējais teksts mm, par, trešais punkts par pretāturas pieņemts, ceturtais punkts par pretāturas pieņemts, devītais grozījums ir atkritis, un par desmito mēs varam balsot par pretāturas noraidīts. Tagad sākotnējais teksts, tas ir tajā pašā punktā. Sestais punkts pārpret atturas pieņemts. Nē, mums vēl ir jānobalso. Ah, jā, visi grozījumi ir norādīti. Mēs šitā kā devītais tos aizstātu. Tātad vispirms mums jābalso par piektā punkta sākotnē tekstu par, pret, atturas, pieņemts. Un sestais punkts par, pret, atturas, pieņemts. 12. grozījums pārpret atturas noraidīts, 13. grozījums pārpret atturas noraidīts, 14. grozījums pārpretāturas noraidīts, 15. grozījums pārpretāturas noraidīts, 16. grozījums pārpretāturas noraidīts. Nav sākotnē teksta. Vai mums jābalso tomēr par sākotnē tekstu? Septītais punkts sākotnēs teksts pārpretāturas pieņemts. Afko viens pārpretāturas pieņemts. Līdz ar to 17. un 8. atkrīt. Un arī sākotnēs teksts atkrīt. 18. grozījums pārpret atturas noraidīts. Sākotnēs teksts pārpret atturas pieņemts. 5. grozījums pārpret atturas pieņemts. 6. grozījums pārpret atturas pieņemts. Līdz ar to šī normatīvā rezolūcija tiek uzskatīta par pieņemtu ar grozījumiem. Tagad balsosim par eh, lēmumu uzsākt starpiestāžu sarunas. Pēc nobalsojuma sākam balsot. Is... Beidzam balsot. 52 pār 1 pret 1 atturas šīs lēmums ir pieņemts. Apsveicām abus referentus. Līdz ar to esam beiguši balsošanu un atsāksim darbu 14.30. No, 2.30. Uh, Tātad 2.30.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 Pūkstens vienos eh, Banku Savienības darba grupas tikšanās eh, darba grupas biedriem. Līdz paldies, eh, sanāksim slēgta.